I would like to start the committee. Sāksim komitejas sanāksmi, kaut arī tikai daži deputāti ir tāpā. Bet tie, kur šeit ir, lūdzu, ieņemiet vērtas un vietas, un uh, tad mēs varam sākt ar darbu kārtību, jūs to redzējuši, un tad tā ir pieņemta. Septembra un oktobra sanāksmi protokoli ir, uh, ir nosūtīts visiem, ja nav iebilduma, tad uh, tos arī var pieņemt. Es arī gribētu informēt jūs, ka balsojums par Frontex ziņojumu, kas eh, tiks pieņemts kopā Pētie un Libe, notiks pirmdien, 16. novembrī, no 18. Un tas būs ļoti garš balsojums, tāpēc, ka 195 grozījumi iesniedz par šo tekstu. Gribētu arī atgādināt jums par kopīgo pētī jūri darba semināru par pārobežu adapcijām, kas tikas norganizēts nu, 1. decembrī no 3 līdz 6 pēcpusdienu. Programma tiks drīz atsūtīta. Citi jautājumi. Neviens nevēlas neko iesniegt. Tad mēs varam pāriet uz uh, informācijas punktu par faktu vākšanas vizīti apnodē karalistē pagājušajā nedēļā Tirkiešu nedēļas laikā. Vispirms es vēlētos izteikt eh, pateicību sekretariātam, it īpaši klērai, kura pašlaik, diemžēl, nav tāpā, bet eh, viņa ir izdarījusi ļoti lielisku darbu, sagatavoja vizīti, un tā bija ļoti auglīga vizīte kopumā. Es eh, biju tās vadītāja, un ziņojums arī tiks sagaidīts jūs. Mēs bijām astoņi deputāti, kā jūs zināt. Mērķis bija nevis apmainīties ar lūgumraksta komisiju, bet ar praksē strādājošiem iesaistēm pusēm par jautājumu par adopciju bez vecāku piekrišanas apvienotajā karalistē. Un arī pārkāpumu gadījumos, kad bērni tiek ievietot auģu ģimenēs. Un diskusijas tika fokusēts tieši uz eh, adopcijām bez vecāku piekrišanas. Anglija un Velsa ir eh, tāda unikāla vieta Eiropā, jo ļoti daudz, vairāk nekā 5000 pagājušajā gadā bērni tika adoptēti. Un tas ir tikai apvienotā karaliste un vairākas tikai dažas vēl Eiropas Savienības, eh, kas atļauj vispār šādu bez vecāku piekrišanas adopciju. Mēs vēlējāmies uzzināt vairāk par to, kāda ir sociālā un tiesiskā sistēma un kādai ir ļoti liels adopcijas skaits. Šī vizīte bija īsa, bet mums bija iespēja tikties ar ļoti plašu ekspertu loku un dalīties ar pieredzi. Mēs satikāmies ar sociālajiem darbiniekiem, žurnālistiem, ar pārstāvjiem no kas piedāvā juridisku, psiholoģisku un praktisku atbalstu vecākiem un uh, bērniem, kas ir iesaistīti šajās procedūrās. Mēs pār, uh, satikāmies ar uh, pārstāvjiem no politikas ar Skotlandu jēdu, un mēs satikām arī ar tieslietu ministri Džēmsu Mambī Anglijā un Velsā, un kas izteno arī viņa priekškājēju pieeju, un mēs satikām arī pārstāvis no Bulgārijas un Latvijas diplomatiskā pārstāvniecību iestādēm apvienotā karalistē, un arī juristiem, kas ir specializējušies ģimeņu tiesībās un arī bijušo deputātu, kurš eh, veic aktīvu kampaņas par eh, ģimeņu tiesībām. Un eh, mēs redzējām, ka ir arī pilnīgi nesavienojamas nostājas, bet pateicoties viedokļu apmaiņai, kas mums bija, mums bija veidos tāds skaidrāks priekšstats par to, kādas intereses ir šo jautājumu pamatā un kādas puses tajā ir iesaistītas. Uh, Un es domāju, ka mēs eh, viens pēdi ir izdarīt secinājums, iekļaut to darba dokumentā, kas, kas vainago šo faktu vākšanas vizīti. Vizīte bija ļoti interesanta un eh, vērtīga visiem mums. Un eh, šī sasakam tā bija pirmā faktu vākšanas vizīte, un tā nosaka arī standārdus nākamajām vizītēm par satura kvalitāti, efektivitāti par uh, apmeklējuma līmeni un arī par loģistiku. Un sirsnieks paldies par šo brīnišķīgo darbu, kas tika izdarīts uh, kopā ar sekretariātu, un uh, mēs ar prieku gaidām jau arī darba dokumentu. Tagad mēs varam pāriet pie septītā jautājuma, kas ir jautājums par bērnu darba grupu, un pirmā sanāksme bija 19. oktobrī, un es labprāt dotu vārdu Eleonorai Evi, kas pastāsties mums par to, uh, kādi rezultāti ir šai darba grupai. Paldies, priekšādātāji! Jā, kā jūs jau teicāt, tas bija mūsu pirmā grupa, tas bija pirmdien, 19. oktobrī, un grupas deputāti apmainījās ar domām par to, kā organizēt eh, darbu par jautājumu, par mutisko jautājumu un kā vislab, vislabāk aizstāt bērnu intereses Tur bija arī tautas partijas un uh, rezolūcijiem uh, bērnu aizsardzības jautājumi, un uh, tad bija iesaistīta arī Eiropas komisijas pārstāvju. Un darba grupa pieņēma lēmumu strādāt pie četriem jautājumiem, lūgum rakstu, pirmkārt uh, starptautiskā bērna adopcija, otrkārt uh, uh jugendamt, bērntiesas uh, Vācijā, uh, vecāku piekrišanu apvienotajā karalistē, un tā kā šī faktu vākšanas vizīte parādīja, ka tas patiešām ir interesants uh, jautājums un ļoti auglīga vizīte bija. Un uh, nozaktie bērni Spānijā, un uh, jautājums, šie jautājumi tiks risināti gada laikā. Piecas reizes 2016. gadā plānot tikties, mēs runāsim jūnijā, septembrī un decembrī, un mēs uh, uzaicinās vienu ārēju ekspertu uz katru sanāksmi. Un 16. gada beigās eh, mēs eh, visus rezultātus apkoposim darba dokumentā par mutisko jautājumu par eh, bērnu interešu aizstāvību pārobežu kontekstā Eiropā. Darba grupas dalībnieki pašreiz strādā pie teksta. Mēs nākamajā otrdienā satiksimies, lai diskutēsim par koordinācijas jautājumiem un finālā uh, noslēguma versija tiks izstrādāta un pieņemta decembra sanāksmē. Noslēgumā par DJ Just arī ieradās pārstāvi diskutēt par to, eh, ar kādu pamatu ir jāstrādā. Brisā 2A regula. Un uh, interesants arī pārskats tiks sniegts par uh, juridisko ietvaru. Nākamā sanāksme mūsu darba grupā būs janvārī un detalizēts uh, darba kārtai tiks piegādāt, cik vien iesniegt, cik vien ātri iespējams. Eh, paldies, un mm, labprāt uzklausīsim jautājumus, un eh, piedalīsimies diskusijās. Liels paldies, gribētu atklāt diskusiju, ja ir deputāti, kas vēlas uzdot jums jautājumu par šo, vai jums ir kaut kādi komentāri vispārīgi. Tatjana Ždānoko un pēc tam Pēters Jārs. Paldies! Es patiešām ļoti priecājos, ka mums ir šī darba grupa un uh, vēlu vislabāko Eleonorai, kura vada šo darbu. Diemžēl nevarēja būt klāt. Man asistenti bija klāt iepriekšējā sanāksmē. Tādēļ mans priekšlikums par šiem jautājumiem man jāsaka, ka visu lūgumu rakstu komiteja strādā pie lūgumrakstiem par Ziemeļvalstīm. Dānija, Zviedrija un Somija to atbalsta. Liela nevalstiska organizācija, kas nosedz visas Ziemeļvalstis, ieslēdzot arī Norvēģiju, kas strādā pie bērnu gadījumiem, vietām. Un uh, man šķiet, ka būtu ļoti labi, ja mēs atrast arī vietu mūsu darba kārtībā. Nākamajā gadā sanāksmēs, cik vien ātri iespējams, iespējams februārī, strādāt pie šiem līgumrakstiem iekļautos darba kārtībā. Es ļoti ceru, ka mēs uh, runāsim arī par to darba grupā. Paldies! Jā, paldies, priekšsēdētājs. Pēters Jārs, gribu vēlēt darba grupai visu labāko, jo tās ir ļoti svarīgs uzdevums. Ja lūgumrakstu komitejai mēs varētu tā kā to visu tā kā atvieglot, un es arī uzskatu, ka ļoti labi, ka darba grupa jau pati ir noteikusi, ka vienā gadā būs jau pirmais ziņojums. Es domāju, ka mēs esam vismaz divu lielu problēmu priekšā lūgumrakstu komitejā. Pirmkārt, šajā patiešām cilvēciski ļoti emocionālajā jautājumā izprast, kur ir mūsu kompetences Eiropas kontekstam, kur nav mūsu kompetences. Un vai jau steidzamāk, kad būsim definējuši Eiropas uh, kompetenci, tur būs steidzami jāievieš uh, izmaiņas groziem, tā ka tas ir ļoti svarīgs darbs, uh, kas uh, prasīs arī parlamenta, ietekmēs parlamenta likumdošanas darbu, tam tā arī jābūt. Otrakārt, tā arī pieredze no faktu vākšanas vizītes Londonā. Tur vienmēr kaut kas tā, kas notiek pa vidu. Protams, var pateikt, ka tur ir Briseles regula, Brisele kompetence, tur ir Eiropas Savienības kompetence, Brisele divā regula, tur ir nacionāla kompetence. Bet nu, kā cilvēkam parasti notiek, kaut kas ir arī pa vidu, starpā. Un mums jāatrod tāda valoda, tāds teksts, kas no vienas puses būtu ļoti konsekventi, konsekventi lietišķā izpratnē, bet no otras puses, lai otra puse nebūtu tā apvainosies. Piemēram, Londonā, kā tur bija diskusijas eh, savā starpā, tur bija arī atšķirīgi viedokļi, bet man tomēr ļoti patika, kā mēs diskutējām, tas tiešām ļoti iedrošinoši, un vēlu darba grupai visu labāko, kā nodalīt kompetences un kā atrast tādu toni, diskusijas, stīvu diskusijās, kas dalība valstīs uh, uzsāktu, padarīt iespējamu nepieciešamo izmaiņu uzsākšanu. Eleonora, varbūt eh, jūs varētu sniegt eh, atbildi un pabeigt šo jautājumu. Jā, paldies priekšētā. Vienkārši vēl pateikt paldies kolēģiem kuri vēlējās labu eh, sadarbību, labu darbu. Esmu pārliecināta, ka mēs strādāsim pie šiem jautājumiem, kas patiešām ļoti delikāti, jūtīgi jautājumi, vislabākajā veidā, kādā vien varēsim. Es domāju, ka mēs jau esam izdarījuši pareizo soli uz priekšu, un mēs vienkārši turpināsim tādā pašā garā virzīties uz priekšu. Paldies! Paldies jums, ka jūs esat komitejas eh, vadītāja. Es domāju, mums visiem vajadzētu būt eh, lepniekam. Mēs eh, iedibinājām šo darba grupu un mēs ar prieku gaidām, kādi būs jūsu secinājumi un kādi būs jūs arī ieteikumi, kā risināt šos sarežģītos jautājumus un lūgumrakstus, kas mums ienāk. Tā mēs varam pāriet pie astotā jautājuma, kas ir lūgumraksts 0884 4 vai 2014 Sāra Lafuente Hernandez ar pieciem parakstiem par Beļģijas uh, valdības uh, pārkāpumu tiesībām brīvi pārvietoties dalībās teritorijās. Lūgumraksts ir šeit un es labprāt dotu viņai vārdu uzreiz. Bet lūdzu, nerunājiet ilgāk par piecām minūtēm. Tagad jums vārds. Eh, muchas gracias. Eh, muy buenos días. Bueno, Liels paldies. Labrīt. Lūgumu rakstu iesniedzēju vārdā vēlos pateikties šai grupai un Eiropas, šai komitē Eiropas parlamenta deputātiem par to, ka mm, varējām turpināt savu darbu un par to, ka aicināt mūs šeit uzstāstīs. Jūs noteikti zināt, par ko šai lūgumrakstā ir runa. Ir arī plašsaziņas līdzekļi ziņojuši par uh, uh, cilvēku padzīšanu. 2013. gadā Eiropas Savienība ir padzimis 2700 Eiropas Savienības pilsoņu, un šāda darbība norisinājās arī 2014. gadā. Es pastāstīšu par dažiem punktiem, kas mūsu skatījumā ir eh, ļoti svarīgi. Tas attiec tātad uz Beļģijas rīcības sakarā ar direktīvu 2006.38.6. Un uh, šī ir problemātiska direktīva. Direktīvā noteikti uh, tiesības par brīvu pārvietošanos, taču nelaime ir tā, ka Beļģijas tiesība akti sniedzas tālāk nekā direktīvā paredzētie ierobežojumi garantijas. Mūsu pētījums liecina par to, ka Beļģijā darbojas tāda sistēma, saskaņā ar kuru dati tiek salīdzināts ar pašvaldībām un ārlietu ministriju. Pašvaldību ierēģi ir, at, ir atbildīgi par rīcību attiecībā pret iedzīvotiem un pastāvīgi tiek kontrolēti Eiropas Savienības pilsoņi, kas vēlas dzīvot Beļģijā, un tas nozīmē, ka direktīva aizliedz automātisku cilvēku izraidīšanu, un tas arī iziet no komisijas atbildēm. Bet Beļģijas prakse pārkāpja nediskriminēšanas principu Beļģijā, jo cilvēki tiek eh, kontrolēti no tā brīža, kad viņi reģistrējas eh, pašvaldībās Beļģijā, bet šāds noteikums neatiec uz Beļģijas pilsoņiem. Tātad ir nevienlīdzīga attieksme. Un arī netiek ievēroti datu aizsardzības un privātuma noteikumi. Šie dati eh, par cilvēkiem tiek ievākti vietējos eh, centros, viņi sniedz informāciju, eh, lai saņem bezdarbnieku pabalstus vai citus pabalstus, bet šie dati tiek izmantot citādi pret cilvēkiem. Uh, ir arī citas lietas saistībā ar uh, lēmumiem par izraidīšanu uh, ārvalstu Eiropas Savienības pilsoņi tiek uh, arī dzēsti no reģistriem. Viņu vārdi tiek dzēsti no reģistriem. Tiek pārkāpta arī pamatiesību harta šajos gadījumos. Mūsu uztrauc Eh, kā ir racionāli apsvērumi, kāpēc tā notiek. Jo mēs uzskatām, ka mm, Beļģijas tiesība aktos šie kriteriji netiek atbilstoši definēti, un katrs gadījums tiek skatīts atsevišķi, un līdz ar to lēmumi ir ļoti neobjektīvi, un cilvēki nezina, ko sagaidīt, kādu rezultātu gaidīt viņu lietām. Mēs arvien uzskatām, ka šie lēmumi par cilvēku izraidīšanu un par to, ka ārvalstu Eiropas Savienības pilsoņi nevar uh, reģistrēties, ir neproporcionāli. Eiropas komisija mēģina mazināt šo argumentu, to mīkstināt, un tomēr tas uh, nepaskaidro, kādas var būt sekas šādiem citu valstu Eiropas Savienības pilsoņiem. Jo tad, ja cilvēks tiek, viņa dati tiek dzēst no sistēmas, tas ietekmē uh, Eh, viņu ikdienas dzīvi, un līdz ar to viņiem dzīve Beļģijā kļūst ļoti sarežģīta. Tāpat mēs uzskatām, ka pati direktīva pārkāpja Eiropas Savienības eh, pamatiesību pīlāru Eiropas Savienības pilsoņiem proti līdztiesības princips eh, tiesību aktu gaismā un arī nediskriminēšanas principu atkarībā no valsts piedarības. Līdz ar to vesela virkne Eiropas Savienības pilsoņi netiek iekļauti tiesībās par brīvo pārvietošanos. Un uh, direktīva paredz, uh, zināms, kompetences dalībvalstīm pašām, taču mēs redzam, kas te notiek, proti ierobežojuši tiesību akti tiek pieņemti un parādās arī ksenofobiskas un preteiropeiskas nostājas dažās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un es domāju, ka šai parādībai tiešām jābūt par pamatu uztraukumā Eiropas Savienības institūcijas. Tiek uzsvērtas tiesības par brīvo apriti, iespēja apmesties citās dalībvalstīs, bet tagad eh, ir ekonomiskās krīzes laiks un redzams, kādas tā ir sekas, un Eiropas institūcijiem pienāca laiks apliecināt, vai tās ar vien tic uh, vienlīdzīgai konsekventai Eiropai, Eiropas projektam. Noslēgumā vēlos sacīt, mēs uzskatām, ka šī situācija jārisina, ja mēs vēlamies turpināt Eiropas projektu. Nedrīkst pieļaut, ka tiek veidota uh, otrā Eiropas pilsoņa šķīra, ka viņi būtībā ir sociāli neiekļauti. Paldies! Lielas paldies! Saka priekšsēdētāji, varat iedomāties kāda savāda lieta, komisijas pārstāvis nav klāts. Vai ir kāds kolēģis uh, Karolīnai Lū vai Prodromos Mavrīdis kungu kāds aizstāja no komisijas? Prodromos Mavrīdis kungs jūs? Lūdzu, esat sveicināts, vārds jums. And now, madam. Un tagad arī Lūkundze ir klāts ja pareizi saprotu, jūs izvēlaties, kurš pirmais runās, paužot komisijas nostāju par šo lietu. I feel a bit sorry for you. Take your time and. Uh, nu, Jūs, eh, protams, varat vēl mirklī padomāt, un jūs visi varat, eh, katrs var kaut ko sirsnīgi pateikt. Izteikšos franciski, lai atbildētu uz šo eh, lūgumu rakstu, jo tas jau bija sastādīts franču valodā, jo tas iziet no Beļģijas. Tā tad lūguma rakstā ir pausta uh, nepatika par Beļģijas iestāžu lēmumu izraidīt vairākus ES e pilsoņus. 2014. gadā vairāk plašas ziņas līdzekļu ziņo ka ārlietu mirklīt saka priekšstādātā, es domāju, mums ir jāuzdod jautājums tehniķiem. Nav tūkojums spāņu valodā, bet ir cilvēki, kas strādā spāņu tūka būdā. Tagad viss kārtībā. Es atvainojos, ka jūs pārtraucat, bet nu svarīgi, lai deputāti saņemtu atbilstošu informāciju. Tad lūdzu iesāciet no sākuma arī Valinis kundze zina, par ko runa. Tātad atkārtoši. Lūguma raksts vēršas pret Beļģijas varas iestāžu lēmumu, kas neļauj apmesties e, Beļģijā vairākiem Eiropas Savienības pilsoņiem 2014. gada janvārī vairāki plašsaziņas līdzekļi ziņoja, ka e, Beļģijas ārlietu birojs pāri par 2000 e, cilvēkiem pieprasīs pamest Beļģijas teritoriju. Atgādināšu Eiropas Savienības tiesības un diskusijas par tām ar e Beļģijas iestādēm. Tātad runāt par es tiesībām ir 21. pants ir līguma par Eiropas Savienības darbību un tas garantē visiem Eiropas Savienības pilsoņiem brīvi pārvietoties un uzturēties citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Šis pats pants tomēr paredz, ka šīs tiesības ir pakļautas ierobežojumiem un noteikumiem, kas paredzēti līgumē, un uh, transponēšanas uh, tiesību aktiem. Tātad jau līgumā pašā ir paredzēti daži ierobežojumi. Ir runa par e, uh, 2004. gada 38 šārstīta EK direktīva, kas paredz uh, tātad Eiropas Savienības pilsoņiem viņu ģimenes locekļiem uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī. Tur ir paredzēti noteikumi par trim mēnešiem. Tātad triju mēnešu ietvaros var doties un dzīvot citā Eiropas Savienības dalībvalstī, bet pēc tam Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības uzturēties citā Eiropas Savienības dalībvalstī, tad ja viņi strādā, meklē darbu, vai arī viņu rīcībā ir pietiekoši līdzekļi, lai izturētos, vai arī ir arī medicīnas apdrošinājums. Tas attiec uz septīto pāns direktīvā. Direktīvā paredzēts, ka es pilsoņi un viņu ģimenes locekļi var izmantot tiesības uzturēties, tad ja viņi nekļūst par slogu uzņēmē valsts uh, sociālajai sistēmai. Līdz ar to, tad ja Eiropas Savienības pilsoņi neatbilst direktīvas izvirzītajām prasībām, Eiropas Savienības dalība valsts var, tas gan nav pienākums, konstatēt, ka trūkst eh, tiesību uzturēt šai valsti, un tā tad arī pieprasītu šiem cilvēkiem pamest valsts. Tā šajā gadījumā Beļģija pieprasa eh, pamest Beļģijas teritoriju. Taču ir svarīgi precizēt, ka šie lēmumi ir jāņem, jāpieņem ņemot vērā procedurāls garantijas, kas ir izklāstīts direktīvā. Tātad a priori tas arī būtu viss attiecībā uz Eiropas Savienības tiesībām, taču paskaidrošu, ka komisija 2004. gada pavasara ir sazinājusies ar Beļģijas varas iestādēm, lai apspriež šo situāciju, jo pat ja Eiropas Savienības tiesības a priori ļauj kādai dalībvalstī secināt, ka ir pienācis uh, tiesība uzturēties šajā valstī gals. Tomēr Beļģijas uzvedība uzdot jautājums. Beļģija ir izveidojusi eh, automātisku datu apmaiņas sistēmas starp sociālā nodrošinājuma sistēmu CPAS un uh, ār, ārvalstnieku biroju. Ja Eiropas Savienības pilsonis vairākus mēnešus ir izmantojis sociālo Uh, sociālās labklājības sistēmas, tad uh, viņa dati tiek nodoti ārlietu, ārvalstnieku birojiem, un tas savukārt pārbauda, vai šim pilsonim ir tiesības uzturēties Beļģijā. Uh, diskusijas ar Beļģijas iestādēm. Uh, ir bieži tāds, ka komisija ir uzdevusi vairākus jaunākus eh, jautājumus un izriet no tā tas, ka ir vairāk darba līgumi ar ierobežot laiku un Beļģijas varas iestādes šādu darbu neatzina par pastāvīgu darbu, līdz ar to citu ES dalībvalsts pilsoņiem bija jādodas prom. Un tika atzīts, ka Eiropas Savienības pilsoņiem, kas strādā ar šāda veida līgumiem, tomēr bija tiesības uzturēties Beļģijā. Taču diskusijas ar vienu turpinās ar Beļģijas iestādēm par diviem principāliem punktiem, proti administratīvā procedūras īsenošana, paziņojot par eh, tiesībām uz uzturēšanās tiesību beigām, un tad arī uh, Eh, šādu prasību izsniegšana cilvēkiem eh, bez darba, kas līdz šim jau ir strādājuši Beļģijā. Eiropas Savienības pilsoņiem ir jāparādz iespēja eh, tikt uzklausītiem un atbildēt uz Beļģijas varas iestāžu prasībām, lai motivētu um, viņu rīcību, ka viņiem tiek pieprasīts pamest valsti. Un e, Eiropas Savienības e, tiesā ir iesniegts prejudiciālais jautājums, lai zinātu, vai pamatiesību harta 41. pants attiecas uz dalībvalstīm. Tas tiešām ir jautājums pēc būtības šajās diskusijās, jo hartas 41. pantā ir paredzēts tiesības uz labu administrēšanu un tiek precizēts, ka šajās tiesībās paredzēts arī tiesības katrai personai tikt uzklausītāji pirms eh, tiek eh, pieņemts lēmums, kas ir nelabvēlīgs eh, šim cilvēkam, tas attiec, protams, uz izraidīšanas rīkojumu, un te ir arī paredzēta tiesības cilvēkiem piekļūt visiem datiem, kas uz viņu attiecas, eh, ievērojot leģitimitāti un eh, konfidencialitāti un profesionālos principus. Un administrācija jāmotivē savi lēmumi. Eiropas Savienības tiesības eh, tiesas traktējums šim pantam ir bijis ļoti svarīgs diskusijās ar sarunām ar Beļģiju. Uh, Beļģijas varas iestādēm un arī komisijas ieskats būs atkarīgs no tiesas uh, prejudicālā sprieduma. Un tā kā jautājums tika iesniegts pirms uh, vasaras, tad jā, jādomā, ka pēc gada būs atbildi. Un domājams, ka līdz 2017. gada beigām uh, būs secinājums par šīm tiesībām, kas skar Eiropas Savienības signālībās pilsoņus. Tātad komisija ir sazinājusies ar, ar Beļģijas iestādēm saistībā ar direktīvu 2004.38. EK. Paldies! Thank you very much. And thank Vēl paldies un paldies par uh, jūsu interesanto un uh, visaptverošo uh, ziņojumu. Pat, ja jūs nedaudz satraukt bijāt ienākot telpā, jūs tomēr ļoti labi visu izstāstījāt. Tagad vārds kolēģiem, lai izteiktu komentārus un varbūt uzdot jautājumus. Valienas kundze pirmā, lūdzu. Gracias, prezidentā. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs atbalstām šo lūgumrakstu pilnībā. Mēs arī uzskatām, ka šeit ir pārkāpta uh, direktīva un pārkāpumu ir veikušas Beļģijas iestādes. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit tiek veiktas sistemātiskas uzturēšanās apstākļu pārbaudes. Līdz ar to nav vienlīdzīga attieksme pret visiem Eiropas Savienības pilsoņiem šajā dalībvalstī. Turklāt ir arī automātiskie izraidīšanas mehānismi, ja, piemēram, cilvēks zaudē darbu vai nesaņem vairs stipendiju. Uh, Turklāt tiek konstatēts, ka šeit ir arī diskriminācija, jo īpaši, kad ir runa par ekonomisku kritēriju piemērošanu. Šeit tiek uzstādīts atšķirīgas prasības, kādas ārvalstu ģimenes pārstāvjiem un beļģiem. Šeit tiek citēti pamatiesību hartas pānti, kuri, mūsuprāt, tiek pārkāpt 5 112 um, brīvība meklēt darbu citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Ja Dienvidu Eiropas valstīs, kurās ir augsts bezdarbs un vēl taupības pasākumi, kas uh, mums tiek uzspiesti, kāda ir šī situācija Spānijā, bezdarbs ir uh, apmēram 50%. Tas nozīmē, ka jaunieši ir spiesti doties uz citu valsti meklēt darbu, jo savā valstī viņiem nav nākotnes. Un ja viņiem tagad uh, uh pasaka nē pie robežām, tad tādējādi tiek pārkāpta brīva pārvietošanās. Es nezinu, kas tad vēl paliks pār no Eiropas Savienības. Šis ir viens no pamatprincipiem, un šeit pilsoņi tiek vērtēti pēc tā, cik viņiem naudas ir bankas kontā. Tā ir tāda ekstrēma attieksme. Tiek pārstāts, pārkāpts arī devītais līguma pants, uh, Savienības līguma pants, proti nedrīkst diskriminēt pēc valstiskās piedarības Mēs šeit noteikti aicinām uh, pētīt tālāk šo jautājumu. Paldies komisijai, ka tā to darīs, bet uh, ar to nepietiek. Mēs nevaram tagad vienkārši gaidīt līdz 2017. gada beigām, jo kas tad notiks ar šiem cilvēkiem pa šo laiku? Vai viņi tiks izraidīti, vai viņiem būs gads jāgaida? Viņi vienkārši karāsies gaisā, ja tā var teikt. Mēs uzskatām, ka šis jautājums noteikti ir rūpīgi jāizskata. Eiropas Savienībai šeit ir jānodrošina savu pamatprincipu ievērošana, balstoties uz tiem taču tika dibināta Eiropas Savienība. Nedrīkst būt tā, ka krīzes rezultātā tiek pieļauta diskriminācija ekonomika apsvērām dēļ vai rasisms. Šo Eiropas Savienību mēs vairs nepazīstam, mēs tajā neatpazīstam sevi. Šis jautājums tiešām ir jāuztver nopietni, un mēs esam par to, lai uh, Mm, plenārsēdē tiktu iesniegts attiecīgs mutisks jautājums ar rezolūciju, jo uh, šeit jau nav iespēja mierīgi uzklausīt lūgumu rakstu iesniedzējus. Mēs vēlamies uzklausīt komisāru un arī mēs vēlamies debatas plenārsēdē, lai saņemtu atbildi, uh, lai uzzinātu, ko komisija par to domā, kādi pasākumi ir plānoti un kā šo cilvēku problēmas tiks risinātas, jo ekonomisku kritēriju dēļ diskriminācija nav pieņemama. Uh, ir jānodrošina cilvēku brīvu pārvietošanās, ne tikai bre, preču brīvu pārvietošanās. Paldies! Neviens vairāk nav pieteicies sarakstā. Vai vēl kāds grib izteikties? Nē, tad es dodu vārdu atkal lūgumrakstu iesniedzējiem. Sārai Lafrente Hernandesai, lūdzu, jums vārds. Muchas gracias. Lielas paldies. Žēl, ka komisijas pārstāve nebija klāt tad, kad es pirms tam runāju. Uh, tas mums tiešām ir žēl, ka viņi mūs nevarēja uzklausīt, un tiešām ir žēl, ka citi deputāti arī par to nevēlas izteikties, jo tas ir svarīgs temats. Tas ir ļoti delikāts jautājums, bet tam ir arī tieša ietekme uz Eiropas pilsoņiem no dienvidu valstīm, bet arī no uh, Uh, Austrum Eiropas valstīm, jo tas skar arī viņus. Būtu bijis jauki, ja mēs būtu tiešām diskutējuši šeit komitejā. Man tas nedaudz pārsteidz, ka tā nav. Tik un tā gribētu pateikties par uh, uh pausto viedokli un par deputātis teikto, kas tikko runāja. Interesanti būtu droši vien arī turpināt diskutēt par šo jautājumu, ja tas uh, plenārs sēdē tik skatīts vai no nu mutiskā jautājuma starpniecība vai savādāk, tas ir tiešām jāuztver nopietni. Parlamentam vajadzētu parūpēties par to, lai būtu kāda iniciatīva, kaut kas tiktu darīts. Parlamentam vajadzētu iestāties par sociālo Eiropu un pavisam skaidri ir jāpasaka, ka tajā ietilpst visi pilsoņi. Tāpat kā iepriekšējā runātājā esmu nobežījusies, Eiropas komisija teica, ka šeit vēl ir jāgaida kopientiesas spriedums pēc šī te iepriekšējā jautājuma par pamatiesību hartas principu pārkāpšanu. Nu labi, tas varbūt vēl kādu gadu būs jāgaida, lai sagaidītu spriedumu, bet tūkstošiem cilvēku Eiropā tas skar un tas arī kaitē Eiropas Savienības tēlam. Paldies! Un jums gribētu pateikt, ka komisijas pārstāve ir gatava ar jums runāt uzreiz pēc eh, šī um, punkta. Es domāju, ka tas dialogs jums noteikti būs eh, vēl auglīgāks, veiksmīgāks eh, gan jums, gan šim jautājumam. Martāna kungs, jums vārds. Nē, es gribēju vienkārši reaģēt. Es uzklausīju to, kas tika teikts. Es parasti nediskutēju debatas, kas, kuras neesmu uzklausījis, bet mani ļoti skar tas, ko teica logumraksta iesniedzēji. Un tā kā es neuzklausīju visu skaidrojumus, bet es lasu šo lūgumu rakstu, tad es tomēr uzskatu, ka vienalga kādu motīvu vadīta, bet uh, neviena Eiropas Savienības dalība valsts nedrīkstētu aizliegt brīvu cilvēku pārvietošanos. Tātad es arī piekrītu tam, ka sociāla Eiropa un um, Eiropa ar brīvu pilsoņu pārvietošanos ir tāda, kādu mēs Eiropu vēlamies redzēt. Paldies! You know, suddenly everyone wants the floor. Pēkšņi visi grib runāt. Tagad Evija kundze, un tad es domāju, mēs varam noslēgt runātājs sarakstu. Jā, es arī gribēju atbalstīt šo lūgumu rakstu. Tas ir neticami, ka, uh, kā kolēģis Martāns tikko teica, ka šī Eiropa balstās uz brīvu pārvietošanos, bet tikai preču kontekstā. Un kas tad ar cilvēkiem? Cilvēkiem dien dienā ir jāpārvar šķēršļi, šeit taču ir runa par cilvēkiem, par viņu tiesībām. Es uzskatu, ka šis lūgumraksts eh, noteikti ir eh, jāpatur atvērts, un šis jautājums noteikti ir jāatrisina. Šis lūgumraksts ir pelnījis visu mūsu komitejas atbalstu. Jā, izskatās, ka jums visiem ir vienāds viedoklis. Jā, protams, šis lūgumraksts paliks atvērts. Mēs nosūtīsim vēstuli Beļģijas iestādēm. Uh, Uh, prasot specifisku informāciju, atsaucoties arī uz to, ko kolēģi teica par 9. pāntu, par līdztiesīgu attieksmi, nediskrimināciju, par 21. Eiropas Savienības uh, līguma pāntu, kur garantēta brīva pārvietošanās un tiesības dzīvot Eiropas Savienībā. Un es gribētu arī lūgt Beļģijas iestādēm uh, Uh, ko viņi domā ar procedurālām tiesībām, proti uh, tiesībām tikt uzklausītam un atbildēt uz viņu argumentāciju šādās lietās pirms uh, cilvēks tiek izraidīts no Beļģijas teritorijas. To mēs varam darīt. Tagad Valīnas kundzes priekšlikums par mutisku jautājumu un rezolūciju. Kā mēs zinām, mums tas ir jāiekļauj koordinātoru sanāksmes darba kārtībā, un tad varam apspriest, kā tur rīkoties. To mēs tagad eh, pierakstīsim sekretariātā, un eh, saskaņā ar noteikumiem tad arī rīkosimies. Kā jau daudzi deputāti teica, eh, brīvs pārvietošanās tiesības cilvēkiem ir viens no pamatu pamatiem Eiropas Savienībā, un to nekad nedrīkst pārkāpt. Un tā ir viena no šīs komitejas pamatbūtībām, uh, lai mums būtu tāda vienota darbība. Gribētu vērst jūsu uzmanību arī uz to, ka šī komiteja pētī kopā ar Libe komiteju ir uzsākušas pētījumu par brīvu pārvietošanos, pētījumu nodaļa uh, veids šo pētījumu. Un tas mums tiks uh, padarīts pieejams 2016. gada martā, un tas būs tiešām īstajā laikā. Uh, Dažkārt mēs redzam, kā lietas ir saistītas un mēs redzam tad visu situāciju kopā, kas sastāv no dažādām daļām. Es gribētu šīs vienotās komitejas eh, vārdā eh, lūgumraksta iesniedzēja paust mums pilnīgu atbalstu, un mēs pie tās noteikti strādāsim. Eh, pie šī lūgumraksta paldies, ka ieradāties, un paldies, ka jūs tik precīzi izteicāties par šo jautājumu. Paldies, un tagad es gribu jums piedāvāt parunāt ar komisijas pārstāvu. Paldies, ka ieradāties, un esiet droši, mēs šo jautājumu izskatīsim turpmākajās dienās. Lielas paldies! Un tagad eh, pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. You know, today is a very lucky šodien ir eh, laimīga diena šai komitejā. Mēs esam ātrāk izdarījuši to, kas mums bija jā, jāizdara, un tagad mums būs desmit minūšu pārtraukums. Tas nekad tā nav bijis nekad. Un es ceru, ka visi atgriezīsies 11.30 precīzi, un 11.30 esiet jau savās vietās, lai mēs varam skatīt eh, kopējo ziņojumu kopā ar Lībe, šo īpašo ziņojumu par ombudu attiecībā uz izmeklēšanu, attiecībā uz Frontex. Tātad lūdzu tagad īsts pārtraukums un eh, lūdzu nāciet atpakaļ 11.30. Okay, welcome back, I hope. Jā, sirsnīgs veids visus atpakaļ. Domāju, ka īsā pauze bija veiksmīga, jauka, auglīga. Gribētu īpaši sveikt Kingu Gālu, kas pašlaik dodas uz eh, prezidiju, un arī no Libes pārstāvis ļoti jauka mums ir kopīga sanāksme šodien. Sirsnīgs veicu abas komitejas uz uh, šo otro sanāksmi par, eh, om, mm, par ziņojumu par ombuda, īpašo ziņojumu par Frontex. Mūsu mērķis ir um, diskutēt kopā par grozījumiem un ir uh, eh, iesniegts 175 grozījumi un tieši pēc šīs sanāksmes ēnu referentu kopā ar referentiem mums būs sanāksme un lai atrastu iespējumu kompromisu tieši pēc šīs sanāksmes. Angļu valoda, tā ir piekrita abas komitejas, kā grozījuma valodai, un grozījumi, kas tika iesniegti arī citās valodās pirms vakardienas termiņa, arī tikuši iztūkoti, un vakar, pēc, vakar ir pieņemti un arī ir integrēti konsultētajā dokumentā, kas ir nosūtīts vakar vakarā. Pirmkārt, es vēlētos dot vārdu manai līdzpriekšādātāja Kingai Gālai no Libes un pēc tam uh, referentiem un tad arī ēnu referentiem. Un uh, pēc tam visiem, kas ir ieinteresēti šajā jautājumā. Vispirms Kingai vārds lūdzu. Paldies. Cecīlija. Tikai tad dzīves piezīmes. Mums bija ļoti auglīga pirmā diskusija par šo ziņojumu otrdien. Uh, sanāksmē, un abi e, referenti uzsver labo sadarbību, un es domāju, tas arī turpināsies, kad šodien diskutēsim par grūzījumiem, par e, ziņojumu pieņemšanu pirmdienu. Sāksim uzreiz ar referentiem, ēnu referentiem un pēc tam ar deputātiem. Paldies, Vasilija! Paldies! Man, kā lūgumrakstu komitejas priekšsēdētājiem tiešām ir gods strādāt kopā ar Libi par šo jautājumu, jo lūgumrakstu komiteja nav likumdošanas komiteja, tādēļ mums ir jāsadarbojas kopā ar lūgu, uh, likumdošanas komitejām, lai mūsu darbs būtu vērtīgs, lai mēs strādātu pie saturiski pie jautājumiem, tā kā tā ir izcila iespēja. Pirmkārt, vispirms gribēšu dot vārdu Robertai Mecolai Paldies, paldies, eh, Cecīlija, paldies, eh, Kinga. Es gribētu teikt paldies visiem kolēģiem un eh, pateikties par lielo interesi, kur jūs parādījāt. Un gribētu apliecināt, ka kopā ar kolēģiem mums bija lieliska sadarbība pie šī ziņojuma. Mēs darījām visu iespējamo, lai iekļautu visus uh, kompromisā. Uh, ko esam sasnieguši. Un eh, mēs esam pozitīvi, ļoti pozitīvi eh, pārsteigti par ļoti lielo interesi, ko, kas tika izrādīts par šo ziņojumu. Un var teikt, ka mēs saņēmām gandrīz 200 grozījumus no parlamenta deputātiem no visām politiskajām grupām. Un eh, tādēļ, ka mēs esam izņemšu pieprasījums, un jūs, jūs izrādījāt pacietību un pieņēmāt eh, to, ka varēja tikai angļu valodā iesniegt šos eh, grozējumus. Tad eh, mēs varam strādāt pie šiem detalizētiem priekšlikumiem un izpējumiem kompromisiem. Mēs esam saņēmuši grozījumus, kas iekļāva pozitīvas atsauksmes par, uz Frontex un saistībām un uh, garantijām par fundamentālām tiesībām, ieskaitot arī faktu, un to arī svarīgi zināt, ka aģentūra saņem absolūtu vairākumu no uh, rekomendācijām ombudam. Jā, un uh, šeit ir individuāls atbilstības mehānisms atsaucmes uz uh, Frontex darba uh, noteikumiem, ieskaitot arī iestādes trešajās valstīs, un tur ir arī paskaidrojumi, ko, uh, ka Frontexam ir jāievēro nepieciešamās uh, likuma nosacījumi, um, īstenojot mehānismus. Kolēģi izteikuši arī atbalstu papildus resursiem, kas būtu jāpiešķir, lai nodrošinātu pamatiesības, lai būtu attiecīgs aprīkojums un lai varētu uh, strādāt uh, lai varētu risināt šīs izniegtās sūdzības. Un eh, šo mehānismu ieviešana ir jānodrošina efektīvi. Un mēs saņēmām arī vairākus eh, grozījumus, kas attiecas uz vajākām sociālām grupām, ir īpaši jāņem vērā aizsardzība, kas jānodrošina tieši šīm, šīm vajākām grupām. Kā eh, runās, turpinās runāt un sniegsim detalizētu informāciju. Paldies! Un, uh, Tagad došu vārdus kā Kellerē, kas ir līdz eh, referente, un mēs eh, ar prieku uzklausīsim jūsu komentāru. Eh, paldies, priecājos par ļoti veiksmīgo sadarbību. Grozījuma iesniegšanas termiņš bija vakar 12. daži cilvēki ilgi palika naktī augšā, lai rastu kompromisu. Liels paldies par to. Ēnu referents sanāks būs pēc šī sanāks, ceru, ka visi varēs būt klāt, un tad mēs varēsim sīkāk izskatīt visu mūsu piedāvātas kompromisus. Es domāju, ka varam virzīties vēlāk dažos jautājumus, piemēram, runājot par sadarbību trešām valstīm, dažas grupas uzsvēra, ka mēs eh, varētu virzīties tādā virzienā, mums tas ir pieņemams, runa par sarežģīto sadarbības ar Frontex, un eh, dalību valstīm, kas nosūta savus eh, viesvirsniekus un iesaistās operācijas. Tad mēs runājam par anonīmām prasībām, dažas tika, eh, daži mūsu priekšlikumi tika noraidīti, dažas pieņemts, skatīsimies, kā mēs varam kopīgi saskaņot mūsu nostāju. Tad bija arī grozījumi attiecībā uz valodām, kas būtu jāizmanto fórumos un arī informācijas apmaiņas procesā. Varbūt mēs varētu piedāvāt tekstu, kas visiem būs pieņemams. Un tad runāt par eh, viesvirsnieku identificēšanu, jūs zināt, par ko te runa. Un vēl kādas kompromises jums varētu izcelt? Jā, jautājums par sadarbību starp pamatiesu, pamatiesi virsnieku un o, eh, dalībvalstu tiesību sārgu un atbilstošiem iestādēm mēs skatīsimies kā var rīkoties Frontex nopietnu cilvēku, smagu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā. Tad ir jautājums par atbilstošu personālu un finansējumu. Ēnu referentu sanāksmē arī par to runāsim. Mums ir kopīgais mērķis risināt neaizsargāto grupu aizsardzību un tad arī uh, Eh, cilvēku tiesību pārkāpumu pamatojoties uz dzimumu un uh, publiski pieejams informācijas jautājums. Tur mēs ar ierosinājumu kompromisu pamatoties vairākiem grozījumiem, kas bija iesniegt. Tāds tad ir kopskats. Ēna referents sanāksme notiks pēc šīs sanāksmes ceru, ka panāks vienošanos, kā Roberts sacīja, saņēmām gandrīz 200 grozījumus, būtībā atsēns būs pirmdienā pirmdienu, tā tad mūsu rīcībā ir tikai tāšas dienas, lai rastu vienošanos, bet par citiem jautājumiem vienkārši balsosim. Lielas paldies par jūsu grozījumiem un paldies arī par jūsu sadarbību tuvāko dienu laikā. Paldies! Paldies, Stefan priekšsādētā! Es zinu, ka mēs varam būt pilnīgi pārliecināti par to, ka jūs atbilstoši parūpēsieties ar, par šiem grozījumiem, ņemot vērā to, ka jūs esat divi ēnu referenti un divi referenti un ēnu referenti. Tagad došu vārdu ēnu referentiem un, un tad uzklausīsim jūs. Metēna kungs, vārds jums. Oui, merci, on, on voit bien que c'est. Paldies. Mēs redzam, ka tas ir ziņojums, eh, kas uzdod daudz jautājumus un izraisa daudz grozījums, un ziņojumam būtu jāuzlabo būtībā Frontex darbība. Es esmu no tiem, kas iesniedz grozījumus lai labāk tiktu atzītas neaizsargātās eh, sabiedrības grupas, eh, sievietes stāvoklī, mazgadīgi bērni, bērni bez pavadības. Un te es arī ierosinu aizsargāt anonīmo prasību iesniegšanas iespēju. Jāsniedz cilvēkiem šādi iespēja visu jau minēto apsvērumu dēļ. Un vēl es vēlos uh, uh, mudināt sadarboties ar uh, patvērumu biroju. Es domāju, ka šis teksts ir labi salīdzvarots un tas labi uzrāda uh, bēgļu un uh, migrantu tiesības. Paldies! Paldies jums, saka priekšstādājs. Nagi kungs, lūdzu. Thank you very much. Uh, so... Paldies. Paldies par paveikto darbu par to, ka izveidoju šo ļoti labo dokumentu. Un paldies par šiem apmēram 200 grozījumiem. Es domāju, ir jāuzsver tas, ka ir ļoti svarīgi izveidot eh, efektīvu eh, sūdzības sniegšanas mehānismu bēgļiem un migrantiem, ja viņu tiesības ir pārkāptas, lai eh, izveidot šādu funkcionāli mehānismi, ir nepieciešams arī finansējums un personāls, kas ir atbilstoši kvalificēts Frontextā. Mm, nedrīkst aizmirst arī to, ka mm, nav jāizveido nepārvaldāms administratīvais sloks aģentūrai. Bieži vien Frontex darbojas Uh, atvairīšanas operācijas un skaidrs, ka tas izraisīs vēl vairāk uh, sadursmi, jāizveido tāds mehānisms, kas no vienas puses nodrošina viņiem viņu darba īstenošanas iespējas un no otras puses arī sniedz iespēju bēgļiem migrantiem iesniegt sūdzības. Paldies! Pudil Valero lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs saņēmām nu, pat šos grozījumus uz mūsu galdu, jūs saprotat, ka mēs nevaram momentā tas izskatīt. Taču būtībā, manuprāt, nodarbina tas, ka uh, atsevišķi tiek skatīti cilvēki no atšķirīgām valstīm. Protams, mums ir pamatiesības, taču šo uh, tiesību īstenošana ir ļoti dažāda, piemēram, attiecībā uz cilvēkiem, uh, uz bērniem uh, attieksme ir atšķirīga, atkarībā no tā, no kuras valsts viņi nāk. Ēnu referentu darba grupā ceru, mēs varēsim par to runāt, jo manā skatījumā tas tiešām ir jautājums, kas ir jāuzsver īpaši attiecībā uz bērniem. Dalī kundze, lūdzu. Thank you, Chair. Um, paldies priekšstādātājiem sākšu pateicoties līdz referentiem par viņu darbu un citiem ēnu referentiem, kas snieguši ieguldījumu šajā jautājumā, jo šis ziņojums izraisīja milzīgu interesi. Priekšlikums mūsu sociāldemokrāta skatījumā var labāk uh, nodrošināt pamatiesības neaizsargātiem cilvēkiem, kā arī var nodrošināt Eiropas aģentūras reputāciju. Es pievērsīšos diviem pamatpriekšlikumiem, kurus iesniedz mans grupas vārdā vēlos tos šodien izcelt. Mūsu iesniegtie grozījumi paturēja prātā šos divus priekšlikus. Pirmkārt, tas izpauž tā, ka mana grupa aicina iekļaut informāciju par iesniegtiem sūdzībām visu gadu laikā un arī e, jāsniedz informācija par to, kā šīs sūdzības tika skatītas vēlos uzsvērt, te nav runa par eh, norādīšanu ar puļu pirkstu un kaunināšanu, bet drīzāk par trūkumu identificēšanu, lai Eiropas Savienība strādātu pie to novēršanas. Mums jāatrod, ehm, jāsacina, kādi ir reālie pamati, kāpēc eh, ir sūdzības par eh, pamatiesību pārkāpumiem un arī jāuzlabo uzvedības kodeks. Labāk jāizmanto spēkā esoši instrumenti, lai risinātu šo situāciju. Tāpēc es, līdz tekus ar kolēģiem no manas politiskās grupas, esam iesnieguši grozījums, kas eh, iekļaus uh, Eiropas pamatiesība aģentūru un Eiropas patvērumu atbalsta biroju. Iekļaujot uh, šīs aģentūras, nodrošinot sadarbību to starpā, var veicināt pamatprakšu īstenošanu, nodrošinot uh, pamatiesības un aizsardzību neaizsargātām sabiedrības grupām, kā mazgadīgiem bērniem un bērniem bez pavadoņiem. Es iesniešu uz grūzdienas no mani kolēģi. Vēl ir cits punkts, eh, kur mēs runājam par to, ka mēs secinām, kā palielinās spiediens ņemot vērā migrantu plūsmu uz Eiropu un arī atzīstam Frontex eh, vienošanos un atbildību. Pateicos par Eduārdo un Eh, Lībe kolēģiem Fernando Kristīnu, Katerīnu Miltus un citiem par viņu atbalstu. Paldies. Un, protams, arī pārējiem, saka priekšstādātāji. Tagad dod vārdu Elinorai Evi. Paldies, priekšstādātāji. Arī es no savas puses vēlos pateikties referentiem par viņu darbu. Es vēlos norādīt uz dažiem jautājumiem, kurus izgaismojam savus grozījumos. Pirmkārtāk, tas fakts, ka Frontex ir Eiropas aģentūra. Ņemot to vēro, visi Frontex operatori, personāls un dalībvalstu nosūtītie darbinieki, kas uh, izmanto Frontex logo un uniformu, viņiem ir pienākums ievērot pamatiesību hartu. Tas ir uh, pamats, uh, lai cilvēku uzticētos Eiropas Savienībai ir arī jāuzsver tas, ka ir nepieciešama neatkarīga procedūra. Lai to nodrošinātu, mēs piedāvājam ekspertu paneli, kas izskatīs uh, ziņojums par incidentiem neatkarīgā veidā. Mēs, protams, zinām, ka pastāv atšķirības ar praksi un teoriju, tāpēc mūsu skatījumā ir jāskata visas prasības, un tās ar vienu jāuzskata par pieņemamām, ja tās atbilst um, formālām prasībām, vēl nepētot tās pēc būtības. Mūsu skatījumā tas visu šo procesu padarīs vēl objektīvāku. Runājot par Frontex ierēģiem personālu vai dalībvalstu nosūtītajiem darbiniekiem, ja tiek atzīta viņa vaina, tad vēlamies, lai viņiem neļautu darboties jebkādās noteikts operācijas. Un vēl viens grozījums, ko piedāvājam, ir iespēja iesniegt apelāciju pret lēmumu. Un paredzam arī, ka incidentu, par incidentiem var ziņot trešās puses, piemēram, nevalstiskās organizācijas. Noslēgumā vēlos sacīt, mēs piekrītam tam grozījumiem, kur ierosina ziņot par incidentiem. Mēs vēlamies, lai tik nodrošinātu caurskatāmību un lai tiktu sniegt arī statistikas dati. Tie ir svarīgi, lai varētu analizēt saņemtās sūdzības. Tas arī norādītu tad uz dalībvalstu tendenciju. Un noslēgumā informācija ir jāpublicē dalībvalstīs un arī tajās dalībvalstīs, kas piedalās Frontex operācijas. Lielas paldies! Kunevas kundze, lūdzu, vārds jums! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Liels paldies! Eiropa un tās valdība ir atbildīga par traģēdiju, kas norisinās vidusjūrā. Un viens no iemesliem, kāpēc ES ir vainīga, ir Frontex darbība. Frontex pirmais Eiropas eh, žoks pirms tika izveidot žogi gandrīz visām Eiropas Savienības dalībvalsts robežām, ar vien bija un paliek tā uh, vāra, kas uh, uh, kas eh, dzen prom bēgļus, eh, kas dodas eh, bēgļu kontrabandas nodrošinātos ceļos. Nav nekas vēl liekulīgāks kā Frontex darbība. Frontex taču nav atbildīga par bēgļu pamatiesībām, kuras tā pati taču pārkāpj. Bēglis tiesības sūdzēties par uh, Frontex uh, īstenotajiem pamatiesību pārkāpumiem var izmantot tikai tad, ja ir kāda neatkarīga organizācija, ka viņš to var, var darīt. Vai nu tas būtu ANO uh, bēgļu augstā pārstāvja paspārnē vai kāds cits organizācijas pārstāvis. Tas ir mazākais, ko mēs esam parādā tūkstošiem bezcerībā slīkstošo cilvēku. Uh, tas ir mazākais, ko mēs varam izdarīt bojāgājušo vārdā. Uh, Lesbas salā vairs nav vietas, kur izvietot bēgļu. Šī sala vienkārši ir pilna. Cilvēkiem pat eh, nav, eh, kur iet, eh, no cik daudz ir, ir kapsētu, kur apglabāti bēgļi. Tas ir tā, kā mēs ielaižam vienkārši Eh, vilku laižam eh, kazu parā, lai tas tās aizsargātu. Paldies, saka priekšstādātāji. Nezināju, ka jūs esat no Grieķijas. Nākošā runātāja Angelikai Mlināra. Liels paldies, priekšstādātāji. Es vēlos pateikties referentiem par jūsu darbu. Diemžēl man nebija iespējas izskatīt visu grozījumus, jo mēs to saņēmām tikai vakar vakarā, taču mēs eh, tos sīki izskatīsim. Taču vēlos uzsvērt dažas lietas. Pirmkārt, mehānismam jābūt skaidram no abām pusēm, no Frontex ierēģņu, kā arī no potenciālo upuru puses. Tekstē ir jābūt skaidram, kas var izmantot mehānismu un kādā veidā. Bēgļu un patvērumu meklētāji ir īpaši neaizsargāts grupas, jo sievietes un eh, bērni bez pavadības tiek pakļauti vardarbībai un cilvēktiesību pamatiesību pārkāpumiem viņu ceļu laikā. Taču šis mehānisms nav pareizā forma, kā parūpēties par visām šīm sūdzībām. Tam, tas ir pilnīgi, par to nav nekādu šaubu. Bēglis neizmanto šo iespēju, ja viņu, viņam neierādīs pilnīgi skaidru ceļu uz uh, atbilstošām iestādēm. Pamatiesība virsnieks saņem arī nepamatotas tiesības. Diemžēl mūsu rīcībā ir maz laika un uh, ziņas no Ungārijas un citām valstīm liecina par to, ka mums ir nepieciešams efektīvs mehānisms pēc iespējas drīzāk. Paldies! Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties jautā priekšsēdētāji? Tādā gadījumā atkal dodu vārdu līdz referentiem. Vispirms došu vārdu jums, Skakeler. Paldies! Patiesībā daudz nekas nav piebilstams, jo tagad vienkārši jāatrod kompromiss, tūlīt jāķers klāt darbam pie kompromisiem un ceru, ka visi būsiet klāt eh, Andra Ferencanāksmē. Roberta, vai jūs vēlaties kaut ko piebilst no tā priekšsatatā? Vienkārši vēlos vēlreiz visiem pateikties par jūsu sadarbību. Cerēsim, ka panāksim pēc iespējas plašāku konsensu, lai gala rezultātā būtu ziņojums, par kuru visi esam gandarīti. Paldies, saka priekšsēdēs. Līdz ar to, ar to varam noslēgt šo darba kārtības punktu. Nākošā kopīgā sanāksme norisināsies pirmdien, pulksten 18. Ļoti labi! Neaizmirstiet, lūdzu, paņemt līdzi balsošanas kartes. Šodien esam noslēguši mūsu sanāksmi. Liels paldies! Un tiksimies sākā pirmdien!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 euh, euh, dans une manière anonyme peuvent faire cela avec une organisation euh, ONG, par exemple. Okay, I will later then explain that in English. That would be perfect yes, if you can do that. That's what I was suggesting. okay, here goes my French lesson. <laughs> Merci, merci. Thank you.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 Okay.